ALDE grupa un uh, apvienoto kreiso grupa ir informējusi mani par uh, nominācijām starpparlamentārajās delegācijās. Šis saraksts tiks pievienots uh, šīs sēdes protokolām. Lūdzu, jūs to pieņemt zināšanai.